kurā mums ir jāsaglabā tas labākais, bet sliktais ir jāatstāja pagātnē. Un uh, vardarbību nekad nevar attaisnot ar kultūru, tradīciju vai reliģiju. Mēs nevienam neko neuzspiežam, mēs iestājamies par vispārējām cilvēku tiesībām un uh, brīvībām un pamatvērtībām, kas ir ierakstīts ANO hartā mums ir jāmaina arī attieksme un jāatbalsta skaidrošanas, izglītošanas kampaņas, ko īsteno uh, nevalstiskās organizācijas mūsu valstīs. Mums ir jāatbalsta arī uh, izglītības un veselības aizsardzības darbinieki. Tāpat jāpalīdz labāk identificēt riska grupas, lai īstenot profilaksi. Es uh, gribu arī atbalstīt uh, komisijas uzsākto neiecietības kampaņu pret sieviešu dzimumu izkropļošanu. Mums ir jāstrādā ar pilnu apņēmību un kopīgiem spēkiem. Paldies, Korācas Bildes kundzei un vārds tagad Gurmais kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, komisāri kungs. Uh, gan par spīti starptautiskās kopienas un valstu valdību vadītā eh, centieniem šie skaitļi ir satraucoši gan pasaulē, gan arī Eiropas Savienībā. Tas ir nopietnu bāžu uh, eh, cēlonis, eh, domājot par sieviešu tiesībām. Šī prakse tiek īstenot slepeni un tādēļ pret to ir grūti cīnīties. Ir nepieciešams uh, izglītot attiecīgās eh, grupas un veidot dialogu. Uh, UNICEF pieredze eh, attiecībā uz uh, problēmu risināšanu dialoga veidā un izglītojot uh, šīs iedzīvotāju grupas dod pozitīvs rezultāts, tādēļ tā ir jāīsteno cīnoties arī pret vardarbību, kas balstās uz dzimuma atšķirībām. Uh, dzimumu līdztiesības institūts arī strādā pret pie instrumentu izveides, lai apkarotu sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Ir ļoti bargi jāvēršās pret uh, tiem, kas veic šādu vardarbību, jāizmanto ekstrateritorialitātes princips un jāvēršas pret šiem noziegumiem, pat ja tie ir izdelī, izdarīti ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Es vēlos pateikties komisāram Fīlem par viņa uh, lieliski padarīto darbu. Mums ir nepieciešama tāda apņēmības pilna cilvēka, kā viņš Paldies, tagad vārds Lutvards kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir liels prieks piedalīties šajās plašajās debatēs, kur ir pārstāvēt dažādi politiskie spēki. Mani priece arī tas, ka mēs esam atteikušies no termina sieviešu apgraizīšana. Patiesībā sieviešu dzimumu orgānu kropļošana ir īstais termins, lai aprakstītu šo šaušalīgo parādību. Tā patiesībā ir bērnu spīdzināšana. Uh, apvienotajā karalistē ir 20 līdz 65 tūkstoši sieviešu un meiteņu, kas ir pakļautas šādam riskam. Tas ir absolūti nepieņēmami, ka to va, kāds var uh, mēģināt uh, uzskatīt par uh, pēciešamu situāciju. Jau de, gadu desmitiem apvienotā karalistē šāda rīcība tiek uzskatīta par noziegumu, bet neviens joprojām par to nav notiesāts patiesībā eh, karalisko proku, eh, pro, eh, prokuratūru, ko vada sieviete, ir izveidojusi īpašu sadarbības tīklu visā valstī un cerams, ka tas dos arī pozitīvus rezultātus. Bet, kā jau tika norādīts, daudz kas ir darāms arī izglītības jomā un ir jāskaidro šādas parādības nepieņemamība un ir jārīkojas visā Eiropas Savienībā. Uh, Britu starptautiskās sadarbības ministrē ir paziņojis, ka ir piešķirt 35 miljoni mārciņu, lai cīnītos pret šo parādību. Nesen ir notikusi vizīte Burkina Faso un ir uzsākta kampaņa, lai pa, eh, vienas baudas laikā šo parādību pilnībā izskaustu un atbalstiet to. Tagad vārds Bauers kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kā šī diskusija to pierāda, eh, ka ir šokējoši skaitļi par to, cik daudzas sievietes un meitenes ir cietuši no šādas vardarbības. Tiek minēts skaitlis 140 miljoni. Visvairāk skart ir Ēģipte, Etiopija, Sudāna. Un dažās valstīs šādu uh, sieviešu līmenis ir 98%, Nigērijā, Togo un citās valstīs tas ir ap 20 līdz 50%. Taču šāda parādība notiek ne tikai Āfrikā, bet arī tuvējos austrumos. Ir Omānā, Jemenā, Irāks, Kurdistānā un citviet. Saskaņā ar neseniem UNICEF datiem, salīdzinot datus par 29 Āfrikas valstīm, kur šī parādība ir izplatīta, liecina par to, ka 18 no šīm valstīm atrodas Centrāla Āfrikā un viena piekdaļa Zemsaharas Āfrikā e, ir eh, cietušo meiteņu e, īpatsvars. Uh, e, Eh, mums ir jārunā par nopietniem bērnu tiesību pārkāpumiem, jo eh, šāda rīcība skar meitenes vecumā līdz 15 gadiem. Imigrācijas rezultātā un bēgļu plūsmu rezultātā tagad šo praksi īsteno eh, minoritātes arī citviet pasaulē, tā skaitā Eiropas Savienībā. Kā tika norādīts, ir uh, aprēķināts, ka 500 tūkstošu uh, sieviešu un meiteņu ir pakļauts šādam riskam. Desmit valstīs krimināla uh, kodeksā ir paredzēts šāds krimināla noziegums. Un uh, šādu parādību tā tad var uh, var uh, sodīt kā kriminālu noziegumu, bet ir arī atzīts ekstrateritorialitātes princips. Ir valstis, uh, kur ir konstatēta šāda nozieguma. Francijā 60 tūkstoši, apvienotā karalistē 65 tūkstoši šādu noziegumu, bet par spīti šiem datiem uh, Uh, Eiropas Savienībā ļoti reti tiek uh, tiešām sodīti uh, šādu noziegumu izdarītāji, un tādēļ likumi ir jāīsteno. Paldies. Tālāk Garcijas Perzes kundze lūdzu. Paldies priekšādātā. Sieviešu dzimumu orgānu kropļošana ir vardarbības forma, kas tiek vērsta pret sievietēm un meitenēm, un līdz ar to tas pilnīgi noteikti ir skaidrs cilvēku tiesību un pamatiesību pārkāpums. šim parlamentam bija jāpaceļ balss un jārunā pret šo pārdību. Mēs runājam par milzīgiem skaidriem. 40 miljonu sieviešu visā pasaulē, 500 tūkstoši sieviešu tepat Eiropā. Ir pētījumi, kas liecina, ka apmēram 17 tūkstoši meiteņu manā valstī vien Spānijā ir pakļauts sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas riskam. Un tieši šī iemesla dēļ mums vajadzētu ļoti atzinīgi vērtēt komisijas piedāvāto stratēģiju eh, šādas parādības apkarošanai un mums ir jāpāriet pie vārdiem, no vārdiem pie darbiem. Jāinformē cilvēki par šo stratēģiju, jāliek tiem rīkoties, ir jāizskauž eh, šī eh, vardarbības forma un jāveic profilaktiski darbi. Ir jāuzsver arī tas, cik ārkārtīgi svarīgi ir apmācīt veselības aprūpas sektora pārstāvjus. Ir jānodrošina sadarbības starp valsts iestādēm un tām organizācijām, kas atbild par sadarbošanos ar pilsonisko sabiedrību. Uh, lai mēs varētu kopīgiem spēkiem pielikt punktu šai vardarbīgajai praksē. Tādai nav vietas 21. gadsimtā. Un ja kāds mēģina to attaisnot ar kaut kādiem aizbildinājumiem, sakot, ka, lūk, eh, tas ir tāda vai tāda iemesla dēļ jāveic, nedrīkstam eh, to pie, pieņemt. Nē, kultūras dēļ nedrīkst vienalga cilvēktiesības tikt pārkāptas. Paldies. Tālāk Holskundze, priekšādātāji. Arī es ārkārtīgi atzinīgi vērtēju manas Lielbritānijas kolēģis, starptautiskās sadarbības ministras uh, uzsākto iniciatīvu. Viņie to padarīs par valdības uh, prioritāti, tātad izskaust sieviešu dzimorganu kropļošanu gan savā valstī, gan pasaulē. Un es gribētu komisiju un ārējās darbības dienestu mudināt sadarboties ar dalību valstīm piešķirot arī līdzekļus šāda veida nu, ļoti svarīgiem vietēja rakstura projektiem, jo, protams, ka vislabākie rezultāti var tikt gūti tad, kad projekti tiek īstenot uz vietas, sab sabiedrībās, kopienās uz vietas, uh, pārliecinot cilvēkus atteikties no šīs prakses. Bet jādarbojas ne tikai šādā veidā. Ir turklāt svarīgi īstenot pasākums arī augstākajā diplomātskajā līmenī Eiropas Savienībai. Vajadzētu sadarboties ar tās globālajiem partneriem, piemēram, Āfrikas Savienību, lai veidotu globālu vienprātīgu vienošanos par to, ka ir jāizbeidz sieviešu dzimumu orgānu kropļošana. Šeit Strasbūrā kopējā parlamentārajā asamblējā ehm, notika asamblēja Eiropas padomē, un es gribētu lūgt komisiju pastāstīt, kādas iniciatīvas tā plāno, lai izmantot iespēju eh, ņemt, un ņemt vērā šo asamblēju un īstenot eh, kopēju darbību ar Āfrikas Savienību, Eiropas padomu un mums, lai izbeigtu šo apkaunojošo praksi reiz pa visām reizēm. Es ļoti atzinīgi vērtēju to, ko komisārs teica. Jā, tad tiešām runājam par bērnu ļaunprātīgu izdarbušanu, vardarbību pret bērniem, un tam ir jāpieliek punkts. Paldies, Holas kundzei, tālāk Materas kundze. Grazie, prezidente. Ko... Paldies, priekšādātāji. Kodātie kolēģi. Domāju, ka vardarbība pret sievietēm ir lieta, kas ir jāapkaro un šī cīņa jāpasludina par prioritāti. 2009. gadā eh, par to jau runājām. Tika sagatavots pašiniciatīvas ziņojums tieši par šo tēmu, bet jāsaka, kopš šī brīža joprojām nekas būtiski nav mainījies, un par prioritāti šāda cīņa vēl nav tikus uzskatīta Eiropas Savienības kopējā darba kārtībā. Tas tiešām ir kā spļāviens sievietēm sejā, ņemot vairāk Eiropas Savienībā 500 tūkstošu sieviešu no šīs brutālās prakses jau ir cietušas. Tas ir drausmīgi. Runāsim un atcerēsimies to, ka visā pasaulē šāda sievieša ir 25 miljoni. Tas nozīmē, ka katra piektā meitene brīdi tiek pakļauta riskam, ka viņas dzimuma orgāni varētu tikt izkropļoti. Tāpēc es uh, jāsaka, lepojos ar to, ka manā valstī ir diezgan labi attīstīta likumdošana. 2008. gadā tā tika pieņemta, ar ko tiek aizliegta sieviešu dzimorgānu kropļošana. Itālijā šāda likuma pastāv. Un es domāju, ka nevienā kopienā, nevienā sabiedrībā nedrīkstam atstāt neko nedarītu, lai šādu eh, praksi izskaustu. Komisārkungs, visspēcīgākais instruments, kas ir mūsu rokās, ir profilakse profilakse un informācijas kampaņas. Šam, šai cīņai Itālijā tiek veltīti 4 miljoni eiro. Tas varbūt nav īpaši daudz, bet jāsaka, tomēr tas jau ir žests, kas parāda, cik šī cīņa ir svarīga. To iz, šos līdzekļus izmantojam informācijas kampaņu organizēšanai un nevienu neignerējam, nevienu neatstumjam, visus iekļaujam šajās diskusijās, migrantu ģimenes, vecākus no šādām ģimenēm, stāstām viņiem par to, ka viņiem ir jāuzņems lēmumu par, lēmumu par šādu prakšu izskaušanu, ka viņi nedrīkst to nodarīt saviem bērniem. Tāpat ir arī arī ierīkota telefonu līnija, kur var ziņot par šādu veidu praksi. Eiropas Savienībai ir jāizsano konkrēti specifiski pasākumi, jāapmainās ar paraugu praksi starp dalību valstīm šīs cīņas īstenošanā. Un mums ir jāatbalsta arī jāno ģenerālās asamblējas rezolūcija par sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas izskaušanu. Eiropas Savienībai ir jāīsteno rīcība jo līdz šim tā nav spējusi pietiekami veiksmīgi darboties šajā ļoti svarīgajā jomā. Jo turklāt domāju, ka šī joma taču ir svarīga arī, arī ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem. Tālāk, Kostēlā kundze, paldies priekšsādātāji. Šodien ir starptautiskā diena, kad atzīmējam cīņu pret sieviešu dzimorgānu kropļošanu, tāpēc svarīgi šeit Eiropas parlamentā arī par to spriežam. Šī parādība ir drausmīga 40 miljonu sieviešu pasaulē cietuši no, š, no šīs prakses, 2 miljoni katru gadu e, no tās cieši, un kopā Eiropas Savienībā tas ir pusmiljons. Manā pašas valstī šādu sieviešu ir ļoti daudz. Bieži jau tiek teikts, ka parasti šī vardarbība tiek īstenot pret meitenēm, kad viņas vēl ir tīrie bērni. Tam ir ļoti nopietnas psiholoģiskas un medicīniskas sekas. Uh, Komisijas rīcības plāns, protams, ir labs sākums, kas ļauj mums redzēt ceļu karti, lai mm, izskaustu šādu karti. Mums jāsadarbojas ar dažādām startautiskām un Eiropas organizācijām, kas darbojas šajā jomā. Lielākā daļa ES dalību valstu ir izstrādājušas likumus, kas mm, aizliedz šādu rīcību Un e, te grib atzīmēt Lielbritānijas kontekstā Imru Somālī, kas e, īstenoja kampaņu un kuras darba rezultātā šāda likuma tika izstrādāta. Bet nepieciešams ne tikai aizliegt šo parādību, ir jāmēd arī pati domāšana. Nedrīkstam to attaisnot ar kaut kādiem kultūras vai reliģijas iemesliem. E, ANO rezolūcijā šāda praksa arī tiek nos, nosodīta. Šo rezolūciju atbalstīja arī visas valsts no Afrikas Savienības. Tur šī parādība ir ārkārtīgi izpaust īpaši uh, Somālijas pussalā. Un tāpēc ārējās darbības dienestam arī ir jādara viss iespējamais, lai Um, rīkotos. Manis pieminētā Somālieta atgriezīsies savā dzimtenē nākamgad, lai turpinātu cīņu pret šo ļoti skarbo parādību. Bet, lai, para, lai šo cīņu varētu pilnībā īstenot, ir vajadzīgs apkopot datus, ir apvienot spēkus kampaņu organizēšanā, un tāpēc es uh, aicinu jūs atbalstīt petīciju, kas ir arī starptautiskais organizācijas. Paldies, Kustēlā kundzei. Tālāk Morānai Šarķēvārds. Paldies, priekšādētāji. Komisār kungs. Šorīt runājam par tēmu, par kuru mums e, tiešām vispār nevajadzētu vairs runāt, tāpēc, ka tā, tā sen būtu vajadzējis, šai parādībai sen būtu vajadzējis būt izkaustētāji pret visām Eiropas Savienības vērtībām. Tā ir uh, praksa, kas nodara pāri visiem pilsoņiem, sievietēm, vīriešiem, bērniem. Un, un es šorīt, jāsaka, gan neesmu dzirdējusi, neesmu dzirdējusi šorīt nevienu, kas man nepiekristu. Mums taču gal galā ir pamatiesību hārta, ko esam parakstījuši. Tāpat arī Stambuls konvencija, kas ir, par, kas ir pret vardarbību pret sievietēm. Bet mēs taču zinām, cik ārkārtīgi daudz sieviešu ir kritušas par upuru šai dzimum, dzimum orgānu kropļošanai. Tas ir briesmīgi, bet pilnus, pilnā apmērā šie dati varbūt mums nemaz nav pat zināmi. Tā ir drausmīga nežēlība. Tā degradē sievietes. Tā nodara pāri meitenēm, tā nodara pāri pavisam, pavisam mazām meitenītēm, zidaņiem, jo jāsaka, ka šī prakse, eh, diemžēl, tiek pastrādāta tad, kad meitenes ir pavisam, pavisam maziņas, un viņas ir pilnīgi bezpalīdzīgas, tās nevar aizsargāties. Jā, tā varbūt ir daļa no kaut kādas vēsturiska, no kultūras, bet tā ir tāda barbariska prakse, to nedrīkstam pieļaut. Uh, Un turklāt sieviešu dzimumu orgānu kropļošana nevar pēc tam vērst par labu. Tā ietekmē sievieti visu dzīvi, pēc tam tā rada veselības problēmas, tā rada higienas problēmas, tas var novest pie nāves un nedrīkstam kaut ko tādu pieļaut. Un tas notiek mūsu teritorijā, Eiropas Savienībā. Vienalga, kur tas arī nenotiektu. Tik un tā mums ir jācīnās pret to. Un tāpēc vien, ka, piemēram, kaut kas tāds notiek ārpus mūsu robežām, mēs arī nedrīkstam izlikties, ka tas mūs neskar. Tā ir ļoti nopietna, tie, tas ļoti nopietnas cilvēktiesību pārkāpums. Tas eh, pārkāp tiesības uz veselību, uz drošību, uz ķermeņa eh, integritāti. Tā ir pakļaušana spīdzināšanai. Tas ir necilvēciski, pazemojoši un ārkārtīgi sāpīgi. Francija eh, ir valsts, kas piedāvā patvērumu sievietēm, kas cietuši, krituši par upuru sieviešu dzimurgānu kropļošanai, un tāpēc labi, ka ir izstādāti tādi likumi, kas ļauj šādas sievietes un upurs aizstāvēt, aizsargāt. Un tāpēc mums ir jāsadodas rokās, ir eh, jāizsano informācijas kampaņas un jāiekļaušās kampaņās pilnīgi visi Nedrīkstam ar tradīcijām aizbildināt šāda veida rīcību. Un tieši tāpēc ir vajadzīgi atbilstīgi tiesību e, akti, un tāpēc balsošu par 4. pantu mūsu rezolācijā, kur tiek prasīts arī Eiropas mērogā izstrādāt tiesību aktu, kas, tiesību, kas vērstos pret šādu veidu rīcību. Paldies, saka priekšādātāja tālāk Kašmankungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šeit stāvam un tagad sevi apsveicam, ka šodien ir starptautiskā diena pret eh, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu. Es nevēlos mūs apsveikt katra gada, katrai dienai vajadzētu būt eh, starptautiskajai dienai cīņai pret zimumorgānu kropļošanu. Esmu strādājis šeit parlamentā 15 gadus un neticu, ka mēs vēl ar vienu šeit stāvam un aicinam rīkoties. Es apsveicu komisijas paziņojumu. Tur ir runāts par uh, Eh, sešiem ģenerāldirektorātiem. Nu, patiešām tā arī vajadzētu būt, jo šis ir horizontāls cilvēktiesību jautājums. Bet mums ir vajadzīgs rīcības plāns, un rīcības plāns līdz šī sasaukuma beigām. Sieviešu dzimorgānu kropļošana ir starptautiski atzīta vardarbības forma, cilvēktiesību pārkāpums, sieviešu un bērnu tiesību pārkāpums. Mēs varēsim pret to vērties tikai tad, ja mēs um, sapratīsim visas sievietes tiesības. Tās ietver arī reproduktīvās tiesības tiesības, tās ir sievietes tiesības, tās nav vīrieša tiesības, un noteikti tās nav reliģiskas personas tiesības izlemt, ko darīt ar sievietes ķermeni. Mums vajadzētu atcerēties, kādas ir fiziskās sekas sieviešu dzimorgānu kropļošanai. Tās ir briesmīgas. Tāpēc ir pienācis laiks rīkoties. Skaitļi mūsu dalību valstīs ir uztraucoši. Komisārkungs, es zinu, ka jūs mani uzklausīsiet. Mums ir jāvēršas pie mūsu draugiem un e, jāvēršas pie tiem, kas zina, kā rīkoties. Tas ir jādara uzreiz, nav nekāda alternatīva, ir jāpieliek punkts. Mums nevajag vairāk runāt, vajag rīkoties. Tieši tāpēc es aicinu visas dalībvalstis parakstīt Eiropas konvenciju, kas runā par cīņu pret vārdarbību pret sievietēm. Mums ir vajadzīgs šis plašais ietvers. Priekšsēdētājs kundze, paldies! Es ceru, ka mums nekad vairs nevajadzēs runāt par šo jautājumu nākamajā sasaukumā, ka mēs darīsim to, kas būs paredzēts rīcības plānā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Kešmina kungs, par jūsu iesaistīšanos. Tagad eh, Kostas kundzē vārds. Esmu uh, pilnībā pārliecināta, ka sieviešu cimborgānu kropaļošanas praksa ir jāapkaro divos līmeņos. Vienu tikko pieminēja Kešmina kungs un arī citi runātāji no manas grupas. Uh, un arī no citām grupām, un tas būtu rezolūcijā minētais, proti tiesību akti un saskaņoti tiesību akti starp dalībvalstīm. Tāpat arī ir vajadzīga Eiropas Savienības direktīva, kas iet šajā virzienā. Eiropā eh, dažkārt eh, tiek eh, domāts tikai par nepilngadīgo aizsardzību no šīs kropļošanas. Citos gadījumos, piemēram, Itālijā likums ir daudz, daudz stingrāks. Otrais līmenis, par ko es runāju, ir um, komisāra pieminētais. Eiropā ir jānodod ļoti skaidrs signāls. Ar dažām valstīm mums ir divpusēji nolīgumi, un mēs varētu šeit ietvērt dažādas kampaņas un arī praksi pret, um, kas ļautu apkarot uh, sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Mums ir tas jāiekļauj mūsu sadarbībā ar Āfrikas valstīm. Un trešais, pat tādās valstīs kā uh, Itālija, kur ir bijušas kampaņas un telefonu līnija, ir vēl daudz kas darāms. Problēma ir tāda, ka daudzas sabiedrības uzskata, ka tā ir tāda kā iniciācijas eh, forma. Ja mēs nestrādāsim pie izpratnes veicināšanas, ja nebūs darba skolās, tad ar likumiem un uh, krievunā vajāšanu nepietiks. Koferatī, kungs. Vardarbība pret meitenēm, kā jau tika minēts, ir um, pati smagākā vardarbības forma, jo īpaši ir runa par nepilngadīgajiem. Mums vajadzētu vērsties pret šo vardarbību ar visiem mūsu rīcībā esošajiem instrumentiem. Mums vajadzētu nodrošināt gan novēršanas darbu, gan arī kriminālu vajāšanu, bet ar to ne tikai nepietiek. Tikko uh, izteicās Kostas uh, kundze, un viņa minēja, ka mums ir arī jāmaina kultūra. Uh, Protams, šādu vardarbību nevar attaisnot. Tā ir barbariska vardarbība pret jaunajām meitenēm. Bet ir jāsāk ar skolu. Eiropas Savienība, tad, kad tā nosaka politiku, kurai ir runa par pilsoņiem, bieži vien ievieš līdz ar to gan sodus, gan arī um, dažādas kultūras mainīšanas formas. Vajadzētu aizsargāt šo sieviešu tiesības. Vajadzētu uh, nodrošināt, lai visi zina, ka šeit ir runa par sieviešu un cilvēktiesību pārkāpumiem. Nevajadzētu nodrošināt ne tikai kriminālu vajāšanu, bet arī darbu pie kultūras maiņas. Paldies tagad Tomsens kundzē divas minūtes. Paldies priekšādātāji. Paldies eh, komisārkungs. Jā, tiek tikko minēts, ka šeit ir runa par kultūras un reliģijas praksi, eh, apgrēzot sievietes visā pasaulē, arī šeit Eiropā. Eiropā tiek lēsts, ka pusmiljons sieviešu cieš no uh, fiziskām un psiholoģiskām sekām, kas um, rodas pēc apgrāzīšanas. Uh, vēl vairāk sieviešu un uh, meiteņu ir pakļautas riskam tikt apgrāzītas. Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir vissmagākā vardarbības forma pret sievieti. Īstībā nav nekādu medicīnisku iemeslu, kāpēc lielāko daļu sieviešu dzimumorgānu varētu uh, Eh, vajadzētu nogriezt ļoti nehigieniskos apstākļos vispār bez anestēzijas. Šī smagā uh, dzimuma diskriminācijas forma ir necilvēciska un runā pretī uh, Eiropas uh, vērtībām un cilvēku tiesībām. Tieši tāpēc es gribētu vērsties pie komisijas iesaistīties darbā pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Ir ļoti svarīgi, lai komisija uh, nodrošinātu nulles neiecietības līmeni. Šeit ir runa arī par visu dalību valstu iesaistīšanu. Es gribētu šeit vēlreiz uzsvērt, ka ir vajadzīgi tiesību akti. Ar profilaksi, diemžēl, nepietiks. Ir vajadzīgi tiesību akti, kas būtu derīgi visā Eiropas Savienībā un kur būtu skaidri runāts par sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas likvidēšanu. Lielas paldies Tomsenis kundzei, tagad Melcer kungam viena minūte. Paldies priekšādātāji no, eh, ār, no citām pasaules valstīm Eiropā ir ļoti daudz migrantu, un tieši tāpēc mēs esam importējuši šo dzimumu orgānu kropļošanas problēmu. Eh, jau vairāk nekā 20 gados dzimumu orgānu kropļošana tiek uzskatīta par cilvēku tiesību pārkāpumu, bet eh, valstīs, kur šī praksa tiek īstenota, diemžēl nav nekā, panāks nekāds progress. Uh, Mm, mums vajadzētu strādāt ar medicīnas darbiniekiem, vajadzētu nodrošināt gan medicīnas, gan policijas iesaistīšanu. Tas noteikti būtu noderīgi. Ir skaidrs, ka ļoti daudz migrantu apmeklējot savas izcelsmes valstis tiek apgrāzītas. Mums uh, īsti nav skaidrs, uh, kas notiek, ja šajā valstī cimorgānu kropļošana netiek uzskatīta par noziegumu. Uh, Ir patiešām kauns, ka Eiropā 500 tūkstoši sieviešu cieš no šīs problēmas un nav uh, vispār uzsākta neviena krimināla lieta. To vajadzētu noteikti mainīt. Paldies, Melcerkungs. Uh, tagad brīvā mikrofona procedūra un dodu vārdu Prendergastas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšādātāji, katras 11 sekundes kaut kur pasaulē kādai meitenei tiek izkropļoti dzimorgāni. Šī barbariskā procedūra uh, ietver gan ārējo dzimorgānu, gan klinto, klitoru nogriešanu, bieži vien uh, tiek izmantotas uh, mm, žiletes. Uh, stikli vai uh, nosināti priekšmeti. Daudzos gadījumos vispār netiek izmantota nekāda anestez, anestēzija. Uh, Bieži vien e, pēc tam atlikušie orgāni tiek sašūti, atstājot tikai mazu spraugu. Šī ir ļoti barbariska prakse, tā ir spīdzināšana, un tas ir noziegums. Vairāk nekā 3 miljoni meiteņu, tas ir nu, briesmīgs noziegums. E, esmu runājis ar vecmāti, un viņa man stāstīja, ka šīm sievietēm ir gandrīz pilnīgi neiespējami uh, piedzemdēt bērnu. Tiek uh, kropļoti urīnpūšļi, un arī bērns var ciest. Daudzos gadījumos e, šādas dzemdības ir arī ļoti lielas mokas. Tas ir patiešām smags cilvēktiesību pārkāpums. Un man ir e, prieks, ka šodien mēs varam e, mazliet parādīt pasaulē, cik šausmīgi ir šī praksa. Paldies, Beņina kungam vārds. Paldies, priekšēnētāji. Esmu uzrakstījis ļoti līdzīgu rakstisku jautājumu komisijai Uh, un uh, kāds vēlētājs no Birmingemas man norādīja uz kampaņu, kas tiek veikta, lai pieliktu punktu sieviešu dzimorgānu kropļošanai. Mans liberāļu demokrātu uh, kolēģis koalīcijas valdībā apvienotajā karalistē kolēģis atvainojos arī ir noteikusi par savu prioritāti šīs prakses likvidēšanu. Šī praksa ir neakceptējama, tā ir pamatiesību pārkāpums, un simtiem tūkstoši meiteņu no tās cieši Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc es gribētu zināt, kāpēc Eiropas komisija un Eiropas Savienība nedarbojas vairāk šī jautājuma apkarošanā. Mums vajadzētu nekavējoties rīkoties, lai palīdzētu dalību valstīm eh, likvidēt uh, eh, dzimurgānu kropļošanu, vajadzētu nodrošināt paraugu prakses apmaiņu un vajadzētu runāt ar tiem apvediem, kur šī praksa ir visizplatītākā. Uh, eh, Līdz ar to mēs noslēdzam brīvā mikrofonu procedūru un tagad vārds komisāram Fīlim. priekšsēdētājs kundze, paldies. Es uh, vēlētos pateikties jums par to, ka šīs dienas sēdes darba kārtībā tika iekļauts šis jautājums par dzimorga, sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Neviena sieviete, meitene nedrīkst piedzīvot šādu pamatiesību pārkāpumu. Es pateicos uh, sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai par cīņu pret uh, vardarbību, kas vērsts pret sievietēm un uh, par cīņu pret uh, dzimumu orgānu kropļošanu. Daudzas uh, sievietes uh, Eiropā saskars ar vardarbību ikdienu tikai tādēļ, ka tās ir sievietes. Ir nepieņēmami, ka miljoniem meiteņu katru gadu ir pakļautas uh, dzimumu orgānu kropļošanai. Viņām draud bojāja, un ja viņas izdzīvo, tad viņām uh, var rasties invaliditāte vai uh, ļoti grūti pēc tam kļūt par uh, mātēm un zemdēt bērnus. Ir jācīnās pret uz dzimumu pamatotu vardarbību visur Eiropā un komisija strādās pie mērķa iniciatīvām, lai atbalstītu darlību valstis eh, strādājot pie taustām rezultātu sasniegšanas, apkarojot vardarbību pret sievietēm visās tās formās. Runājot par trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, sieviešu un meiteņu tiesības ir neatņēmama uh, Eh, cilvēku tiesību sastāvdaļa. Un uh, ir jāvēršas pret šādiem pārkāpumiem arī trešajās valstīs, bet šeit ir uh, runa ne, uh, arī par globālas vienprātības veidošanu. Visi tiežniecības nolīgumi, ko noslēdz Eiropas Savienība, ir saistīti arī ar politiskiem nosacījumiem, ko, kuri regulē Eiropas Savienības attiecības ar trešajām valstīm, kas eh, šie principi ir ierakstīti asociācijas nolīgumos. Un asociācijas nolīgumos ir ietvērta klauzula par cilvēku tiesību ievērošanu, un tas ir svarīgs elements attiecību veidošanai ir jāveido dialogs uh, par uh, plašu jautājumu spektru ar šīm valstīm. Godātie deputāti, turpināsim ciešu sadarbību šajā jautājumā un izmantosim visas iespējas, lai aizstāvētu mūsu pārliecību. Un es uh, informēšu kolēģi Vivianu Redingu par visiem ieteikumiem un tā skaitā arī Eh, Holas kundzes eh, iepriekš izteikto ierosinājumu. Paldies eh, Fūles kungam, un debatas ir noslēgtas. Balsojums par šo rezolūciju notiks šodien pusdienu laikā. Nākamais jautājums ir Najādes divi programma rīt.